iesniegts un vakar tas tika izziņots un bija 22, stund, 22 stundas iebildumu sniegšanai, bet šādi iebildumi netika saņemti un līdz ar to šis tiesība akts ir apstiprināts. Tagad nākamais darba kārtības punkts kopējās uh, debates